Labu pēcpusdienu, godātie kolēģi, atvainojiet par šo nelielo pārtraukumu. Šķiet, tā ir pirmā, vēsturiski pirmā, ka mēs esam gatavi jautājumiem padomē tieši laikā. Un, ja, kā jau teicu, nākamais punkts tiešām ir jautājumu padomē. Pirmo jautājumu uznod, uzdod posāta kungs, tas saistīts ar etniskās minoritātes jautājumiem Serbijā. Ministrs kundze, lūdzu jums vārds. Liels paldies! Lielas paldies Pasāta kungam par uzdoto jautājumu. Vispārīgo lietu ministru sanāksmē šī gada decembrī pieņēmām secinājumus par paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu šajā reģionā. Šajos secinājumos padomu atzinīgi vērtē Serbijas centienus ceļā uz Eiropas integrāciju un darbu, kas šajā reģionā turpinās cenšoties īstenot Eiropas standārtus. Padoms, padoms turklāt uzsvēra, ka reforma darba kārtība ir jāturpina. Esam nākuši klēt preses relīzi 14. oktobrī, kur tika runāts par juridisko ietvaru tiesiskumam Serbijā un cilvēktiesību ievērošanu šajā reģionā. Jaunais cilvēktiesību un minoritāšu tiesību ministrs Serbijā spēlēs ļoti būtisku lomu šajā reformu darbā, bet jāsaka vēl vairāk jādara, lai veicinātu izpratni un zin, zi, zināšanas par situāciju sabiedriskajā sabiedrībā. Ir aizmanto visi iespējamie instrumenti, lai aizsargātu cilvēku tiesības, kas attiec uz konkrēto situāciju Dienvidu Serbijā, uz ko deputāts atsaucas, ir taisnība, ka ir notikuši būtiski incidenti jūlijā šogad. Un virkne ārestu izdarīt šai saistībā, bet pēc tam nav nekādi incidenti turpinājušies. Situācija ar koordinātors struktūra ir uzlabojusies. Situācija, protams, ir sarežģīta, bet, bet galvenais e, ir tas, ka lielākās etniskās grupas, albāņi, līdzdarbojas kopīgajā darbā un strādā pie paplašināšanās stratēģijas. Īpašs departaments e, universitātē sācis strādāt, uz tur būs e, tiks sniegt izglītību gan albāņu, gan serbu valodās tiks izveidots arī cita veida organizācijas, kas ļaus iedzīvotājiem ietekmēt situāciju, izglītības un kultūras jautājumus. Ekonomiskas un sociāla attīstība šajā reģionā ir ļoti vāja, un tas, protams, ir šķērslis etniskajām minoritātēm un to attīstībai. Dienvidu Serbijā. Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju Dienvidu Serbijā un turpināsim spēlēt aktīvu lomu mieru un stabilitātes nodrošināšanā reģionā, cieši sadarbojoties ar Serbijas valdību, kā arī ar vietējiem un politiskiem līderiem. Paldies! Tālāk došu pasautkunga vārdu uzdot papildu jautājumu. Uh. Priekšsēdētājs kundze, paldies par ļoti labo atbildi. Es tikai gribēju teikt, ka te ir runa par trījiem reģioniem, diviem pierobežu reģioniem, Valvodinu un uh, Preševu. Uh, tātad trīs valstu stūrītī. Uh, e, tāpēc es arī lūdzu, ka jūs arī turpmāk darbojoties kā komisāra pievērst uzmanību tam, ka šie reģioni tiek attīstīti ar pārobežu atbalsta programmām. Un uh, Serbijā ir tīpaši pie Novipasas uh, šie reģioni reģioni ir pilnīgi atgriezti un viņiem ir nepieciešams atbalsts, lai uzlabotu ekonomisko situāciju un minoritāšu uh, situācijas uzlabošanu. Ļoti vardarbīga ir situācijā Dienvidserbijā un tāpēc es lūdzu padomēju sekot šeit eksplozīvai situācijai. Ministra. Paldies, ministrs kundze, jums vārds atbildēšu šo papildu jautājumu. Pasauta kungs. Jūs varat būt pārliecināts, ka mēs turpināsim novērot situāciju ļoti cieši, un tā ir daļa arī no komisijas konstantā darba. Mēs apzināmies, ka ir uzlibi, uzlabojumi situācijā, situācija, protams, ir delikāta, bet uzlabošanās ir konstatēta. Un, kā jau teicu, ir īstenot šī koordinātoriskais darbs, un, un es ceru, ka tas liecina par tālāku uzlabošanos. Var tikai cerēt, ka šī attīstība tieši tādā virzienā arī turpināsies. Paldies! Vēl vienu papildu jautājumu vēlas uzdot Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vardarbība ir, diemžēl, arī Kosovā, ne tikai Serbijā vien. No vienas puses ir albāņu minoritāte Serbijā, no otras puses serbu minoritāte Kosovā. Un tagad jautājums, vai Eiropas Savienība, eh, nodrošinot vīzu atvieglojumus, novērš pelēko zonu izveidošanās jo šī te metodika saistībā ar uh, Kosovas iedzīvotāju grupu, kas tiek uh, atbalstīta, ir saistīta ar Kosovas atzīšanas jautājumiem. You, minister. Ministres kundze, lūdzu. Thank you, madam. Liels paldies, priekšsādātāji īsti neesmu pārliecināta, ka saprotu jautājumu, ja runājam par Kosovu, tad arī tur turpinās darbs. Tas norisinās neatkarīgi no tā, ka visas dalība valstis nav atzinušas Kosovu kā valsti, bet komisija tur darbojas, un mēs meklējam iespējas, kā veicināt, uzlabot situāciju arī attiecībā uz Kosovu. Tas, protams, prasīs laiku, un sarežģījumi joprojām pastāv. Bet arī šis reģions iekļauts atvieglot vīzu režīma uh, kopējā stratēģijā. Jā, šķiet tas bija mazliet cits, cita tēma, jau saka priekšsēdētāji. Nākamo jautājumu uzdod Marijana Hārkina. Tas ir jautājums par bezdarba līmeņiem. Ministrs Kunze, tikko jums ir, tikko jūs varat, tā lūdzu jums vārds atbildē. Paldies, priekšsēdētājs Kunze, paldies Harkins Kunzei par jautājumu. Patreizējā krīze neapšaubāmi ir ietekmējusi ļoti daudz cilvēku dzīves. Šī ietekme ir bieži vien ļoti smaga, un mēs uzskatām, ka tas ir viens no izaicinājumiem, kas mums jārisina Eiropas Savienībā. Jādomā, kā mēs risināsim ekonomisko krīzi, jādomā par novecojošo sabiedrību un par to, kā dalību valstīs samazināsies bezdarba līmenis. Uh, mums ir jāmēģina darīt visu, lai bezdarbs nebūtu permanenta parādība. Protams, ka ir nepieciešams domāt par nodarbinātību nodarbinātības politiku. Nodarbinātības padoma pirms vairākiem gadiem pieņēma nodarbinātības vadlīnijas. Es gribētu pasvītrot, ka e, atšķirības dalību valstīs darba tirgos ir diezgan liels, un tādēļ arī pasākumiem jābūt atšķirīgiem. Mēs esam rakstījuši ziņojumu par situāciju, tajā padoma un komisija apraksta situācijas dažādās dalību valstīs. Uh, Eiropas Savienības padoma tiešām ir eh, pievērsus uzmanību bezdarbam. 2008. gada decembrī mēs vienojamies par ekonomiskās atvesļošanas plānu Eiropas Savienībai. Tas ir galvenais ietvars visiem pasākumiem, kas jāpieņem dalību valstīs. Eiropas parlaments un padomu jūnijā pieņem regulu par izmaiņām, kas būtu veicams Eiropas globalizācijas atbalsta fondā. Tātad mēs to arī varēsim izmantot bezdarba apkarošanai. Kā jau teicu, ir atšķirības starp dalību valstīm. Ir iespējams samazināt darba laiku, ir iespējams samazināt iemaksas sociālās drošības fondos, tāpat arī uh, atvieglot administratīvo nastu uzņēmumiem, palīdzēt nodarbināt jauniešus, veicināt mobilitāti. Visi šie aspekti parādījās padomas ziņojumā pēc nodarbinātības samita. Jūnijā pēc eh, galotņa tikšanās padomu nāca klajā ar veselu virkni rekomendāciju, kas varētu palīdzēt darba tirgus dalībniekiem un dalību valstīm um, ieviest elas drošības principu, tādējādi atvieglojot strādājošo likteni. Tas nozīmē, ka būs elastīgs darba laiks, elastīgs darbā pieņemšanas noteikumi. Mēs ceram, ka tas uzlabos situāciju darba devējiem un padarīs visu darba tirgu elastīgāku. Tāpat arī mēs uzskatām, uzskatām, ka ir nepieciešams eh, samazināt sociālās iemaksas un aicināt cilvēkus vairāk iesaistīties darba tirgu. Mēs eh, vēlamies vēl vairāk atvieglot brīvu strādājošo pārvietošanos. Decembrī valstu valdību vadītāji vienojās, ka aktīva nodarbinātības politika ir nepieciešama un ir nepieciešams ieviest arī īstermiņa pasākums, piemēram, īstermiņa nodarbinātība, izglītība, tālāk izglītība, kas varētu palīdzēt no darba tirgus izstājušamies cilvēkiem atkal iesaistīties tajā eh, šī gada nodarbinātības samits vienojās, ka eko, ekonomiskā izstumtība ir faktors, kas um, mazina stabilitāti valstīs. Uh, Kā to novērst? Mēs vienojamies par to, ka ir nepieciešams uzlabot pakāpojums bērnu aprūpē, piemēram, lai iesaistītu sievietes darba tirgu. Ir cilvēki, kas īpaši smagi izjūt šo krīzi, tie ir jauni cilvēki, veci cilvēki, invalīdi, tāpat arī cilvēki, kuriem nav pastāvīga darba līguma. Mums ir nepieciešams radīt jaunas iespējas izglītotiem jauniešiem iesaistīties darba tirgu. Tam ir jābūt galvenajam mērķim mūsu jaunības politikā laika posmam no 2010. līdz 2018. gadam. Eh, sākotnējais projekts tika pieņems 2009. gadā. Paldies, Harkins kundze, jūs gribat uzdot papildu jautājumu. Jā, paldies. Lies paldies, Māstroms kundzei, par jo atbildi. Esmu ārkārtīgi gandarīti jūs redzēt šeit, šajā solā. Mēs ceram, ka uh, tiksimies ar jums arī nākamgad un jūs varēsiet atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies par atbildi. Es uzskatu, ka divas lietas ir ļoti svarīgas un tās neizskanēja jūs ievadrunā. Pirmkārt, aicināt, um, aktivizēt uzņēmē darbību un otrkārt, palielināt ieguldījumu ieguldījumu zinātnē un pētniecībā. Mans galvenais jautājums, ko es gribu uzdot, ir līdz šim bijis spēkā atkla, atvērtā koordinācijas metode. Tas ir vāži instruments, tas nedarbojās labi, tas nepalīdzēja mums sasniegt Lisabonas darba kārtības mērķus. Vai jums ir kādi ierosinājumi, kā šo mehānismu varētu stiprināt? Paldies! Paldies par šo ļoti būtisko jautājumu. Jūs zinat, ka padome ir uzklausījis komisijas priekšlikumu, un mēs sākam tagad izstrādāt tālāko Lisabonas stratēģijas ieviešanas plānu, proti Eiropa 2020. Spānijas prezidentūra pārņems no Zviedrijas prezidentūras šo darbu. Uh, Kā mēs varam iziet no patreizējās situācijas? Kā Eiropa varētu būt konkurēt spējīgāka? Uh, kā varam radīt labākus noteikumus darba devējiem? Kā varam vairāk ieguldīt zinātnē, pētniecībā? Kā varam būt spēcīgāki pasaules spēlētāji, kas mēs vēlamies būt? Cerams, ka tas viss parādīsies jaunajā stratēģijā. Ir viens būtisks aspekts šajā stratēģijā. Tā ir pārvaldības metoda. Atklātās koordinācijas metoda, manuprāt, ir ar savām priekšrocībām, taču tā ir jāuz jāuzlabo. Daudz vairāk jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības, jo tieši tās visvairāk ievieš šo stratēģiju. Ar dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība par šiem procesiem, un tādēļ arī mēs runājam par pārvaldību. Komisijas dokuments eh, dalību valstīm ir izdalīts un notiek konsultācijas. Es ceru, ka mm, tas būs pamats ļoti labiem priekšlikumiem. Es tiešām jums piekrītu, šī koordinācijas metoda līdz šim ir bijusi pārāk vāja. Paldies! Man ir vēl divi papildus jautājumi. Vienu uzdos Molcerkungs, otru Rubikungs. Molcerkungs pirmais. Tas von der EU geplant. Eh, eh, es plānoju, tas eh, mikrofinansējuma instruments netiek finansēts par jaunu, bet nauda tiks ņemta no progresa programmā. Kā šajā kontekstā novērst situāciju, kad jaunais instruments neapgrūtinātu agrāk pieņemtās sociālās un nodarbinātības programmas? Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad Rībikungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mans jautājums saistās ar to, vai nebūtu loģisku novērst bezdarbu, eh, vai jūs eh, nesaskatāt eh, sabiedriskā sektora uzdevumus, ko uzdot bezdarbniekiem, un varbūt mēs varētu atbalstīt jaundibināmos mazos vidējos uzņēmumus. Varbūt mēs varētu šeit piemērot pārobežu labas prakses piemērus un metodes, ar kuriem radīt jaunus uzņēmumus un darba vietas. Paldies par jautājumiem. Ministrs kundze, jā, paldies priekšādātāji. Es jau teicu, ka galīga atbildība par darba vietu radīšanu gulsts uz dalību valstu pleciem. Taču skaidrs, ka šajā jomā ir daudz kas darāms. Ievadrunā atbildot Harkins kundzei, es jau teicu, ka ir rekomendācijas, ar kurām nāk uz klējā padomu par to, kā valsts varētu uzlabot elastību, kā varētu ievies dažādas atbalsta sistēmas, lai aktivizētu cilvēkus un izvairītos no viņu izstumšanas no darba tirgus. Ir skaidrs, ka nepieciešams turpināt augstu līmeņu tikšanās ar sociālajiem sociālajiem partneriem un dalību valstīm, lai apmainītos ar paraugu praksi, kas ir dažādi dažādās valstīs. Mums ir jāpiedāvā šie pozitīvie piemēri un jāuzrauga labākie veidi, kā varam cīnīties pret bezdarbu ir nepieciešams kombinēt padomus rekomendācijas ar dalību valstu atbildību, ko tās uzņems. Dalību valstīm ir jāpielāgojas situācija atkarībā no to specifiskās situācijas. Malcerkungs, es neesmu pārliecināta, vai pareizi sapratu jūsu jautājumu. Es savā runā nerunāju ne par kādām, ne par kādiem mikrouzņēmumu atbalstu fondiem, bet gan par globalizācijas fondu. Uh, Es eh, teicu, ka ar Eiropas parlamenta palīdzību šis fonds ir padarīts elastīgāks, to var izmantot arī dalību valstīm un, un, un iedzīvotāju grupām, kuri ir nokļuvuši bezdarbnieku statusā krīzes apstākļos. Paldies, ministrs kundze. Pāriesim pie nākamā jautājuma. To uzdod Čuntis kungs. Un tas ir par sarunām par Turcijas piedalīšanos kopīgās Frontex operācijās. Fru talman! Priekšsēdētājs kundze. Ļoti svarīga daļa no Eiropas stratēģijas labākai imigrācijas politikas pārvaldībai ir partnerietniecība veidošana ar valstīm, par robežu aizsardzības operācijām. Un tieši šīs koncepcijas ietvaros esam runājuši par integrētu robežu aizsardzību, par ko 2008. gada decembrī padomu arī pieņēma lēmumu. Te atsaucos uz sadarbību ar trešām valstīm, kas veido ļoti svarīgu daļu no kopīgā darba. Tostarp arī daļu, kas, eh, kas saistīts ar Frontex darbībām. Frontex var veicināt arī operatīvo sadarbību starp dalību valstīm un trešām valstīm. Tas var notikt Eiropas Savienības ārējās rīcības politikas ietvaros kā arī ja tas var notikt divpusēju vienošanos pamatā. Atsevišķos gadījumos šāda partnerība, šādas partnerības jau pastāv, un mandāts eh, sarunām tiek, pie, ir jau piešķirts, to piešķir eh, izpildu vara, visas dalībvalstis piedalās diskusijās, un diskusijas notiek starp Frontex un Turcijas varas iestādēm. Uh, Eh, jāsaka, tās ir jau diezgan eh, tālā attīstības stadītījā, tās gan vēl nav noslēgušās, un padome detaļās par šo jautājumu varēs izteikt komentārus tajā brīdī, kad sarunas būs noslēgušās. Paldies, tālāk Šonis kungam dot, tiek dots vārds papildus jautājumu uzdošanai. Lūdzu. Priekšsēdētājas kundze, ministras kundze, no jūsu šodienas atbildes es saprotu trīs punktus. Pirmkārt, sarunas starp Frontex un Turciju jau ir diezgan tālu progresējušas. Otrakārt, eh, par sarunām eh, zina visas Eiropas Savienības dalība valstis, iesaistot, eh, ieskatot Grieķiju. Un par ārlietu ministriem runājot, viņi ir vienojušies par to, ka šī sadarbība ir saistīta ar ārējo robežu kontroli. Tas nozīmē, ja kopīgās operācijas tiktu īstenotas un ja Turcija varē, gribētu piedalīties ārējās robežas kontrolēs, eh, kā šādā veidā varētu nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, imigrantu cilvēktiesību ievērošanu. Un tad vēl viens jautājums runa jau ir ne tikai par ārējām robežām, bet e, Turcija būs aktīva pie Eiropas Savienības ārējiem robežām, tās apsargās, vai komisija to var akceptēt? Ministrs Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jāsaka, jautājums ir ļoti plašs. Sarunas ar Turciju, kā jau teicu, ir tikai nesen sākušās. Komisijas pārstāvs ir Barokungs, Eh, un Zviedrijas migrācijas lietu ministras bija Turcijā pavisam nesen, lai šīs sarunas tad tur arī uzsāktu. Pirmās diskusijas bija produktīvas, bet tās, protams, vēl nav noslēgušās. Un līdz ar to šobrīd ir ārkārtīgi grūti jums sniegt informāciju par to, kādā situācijā tās ir cik tā tās attīstījušās šobrīd, bet, kā jau teicu, visas dalībvalsts tiek interes, informēts par šīm diskusijām un vispārīgāk runājot tiek, protams, runāts par cilvēktiesību ievērošanu. Tas vienmēr ir bijis neatņemams šādu sarunu sastāvdaļu. Līdz ar to Turciešai ziņā netiks dots nekāds atlaists, bet, kā jau es teicu, godātiem deputātam diskusijas ir tikko sākušās. Tās ir sākušās ļoti progresīvi, produktīvi, bet sarunas vēl nav pabeigušās, bet tās norisinās tieši tādā veidā, ka dalībvalsts tiek informēts par jebkādu veidu Frontex darbībām un tātad tiek iesaistīts diskusijās. Paldies, ministrs Kundze, esmu saņēmusi divus lūgumus uzdot papildus jautājumus. Gribu atgādināt eh, par divām lietām, pirms dodu vārdu papildu jautājumu uzdevumiem. Pirmām kārtām papildu jautājumiem ir jāiekļaujās 30 sekundēs, līdz šim tas bija diezgan veiksmīgi, un es gribētu arī cerēt, ka tāds turpināsies. Un otrām kārtām divi papildu jautājumi attiecībā uz vienu jautājumu tikai nevairāk saņēmu lūgumus pana, no Papanika Nolūku kunga un Molcer kunga. Vispirms uh, grieķu kolēģis. Paldies, priekšsēdētājas kundze, ministrs kundze. To, ko es tagad saprotu no jūsu teiktā, tā ir vienošanās, kas eh, mums ir ar Turciju par vienošanos par sadarbību. Uh, Eh, imigrācijas jomā. Eh, tā ir saistīta arī ar sadarbību Frontex ietvaros. Mēs Grieķijā piedzīvojām situāciju, kad Frontex eh, kuģu darbību tauc, traucēja Turcijas iestādes. Mēs vēl neesam saņēmuši precīzu atbildi par šo te lietu, vai tā bija komunikācijas problēma vai kaut kas cits, vai jūs esat par to, ko dzirdējusi. Molcerkungs. vai eh, ir saprātīgi starptautiski sadarboties, eh, ja šo eh, sadarbība nav jānopērk ar Eiropas Savienības palīdzību finansiāli. Ar citām vai ir citas valstis, ar kurām rīt līdzīgas sarunas, vai šādas ir sarunas ir plānotas, un vai Turcijas pusē ir finansiāli interesanti piedalīties. Paldies, ministrs Konze! Thank you. Ma ma Jā, paldies priekšādātāji. Par šo jautājumu tiek uzdot jautājumu ļoti, par šo punktu jautājumu tiek uzdot ļoti bieži. Padomi ir teikusi Turcijas varas iestādēm un valdības pārstāvim vairāk kārt, ka laba sadarbība šai reģionā ir priekšnosacījums tālākām diskusijām un vienmēr lūgus Turcijas varas iestādes atturēties no dažādām provokatīvām rīcībām. Un tad mēs tiešām ceram, ka diskusija laikā atbildes varēs tikt rastas arī uz šiem jautājumiem. Diskusijas turpinās. Mandāts ir saņemts, kā jau teicu, nevar jums pasāstīt precīzi, cik tā tās ir pavirzījušās uz priekšu. Tāpat laikā diskusijas turpinās arī Senegālu kāpa vērdi, un diskusijas pavisam nedaudz ir uzsākts arī ar Maroku, Ēģipti un Mauri, Mauritāniju. Tas ir tas parastais process, parastā procedūra, kur ievērojam. Frontex uh, ir saņēmusi mandātu, tātad šīs diskusijas uzsākt, veiksmīgāk virzinās sadarbība ar Krieviju, Moldovu, Ukrainu, Gruziju un tā tālāk. Un mazāk progresa savukārt citās jomās. Paldies, ministrs kundzei. Tālāk pāriesim pie nākamā jautājuma, un to uzdod Šons Kelijs. Šis jautājums ir par klimata sarunām Kopenhāgenā. Ministras kundze, jums vārds atbildē. Yes, uh, uh, thank you. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Kelikungs. Šie notikumi Kopenhāgenā atrisinās, risinās un turpina risināties, kamēr mēs šeit runājam. Mēģināšu informēt jūs par jaunāko, kas noticis. Jūs zināt, ka ir divi galvenie temati - klimata pārmaiņu mazināšana un finansējums. Kā premjeras šorīt teica, mēs joprojām ceram un esam pārliecības pilni, ka varēsim panākt vienošanās Kopenhāgenā, lai ļautu eh, temperatūras palielināšanos ierobežot zem diviem procentiem. Eiropas Savienībai, protams, ir būtiska loma šeit, lai mums būtu juridisks aizstošs nolīgums. Cerams, ka tas būs politiski saistošs šobrīd un pēc tam būs ļoti skaidra, skaidrs laika grafiks. Uh, sākot ar 2013. gadu, kad šīs nolīgums kļūs arī juridiski saistošs. Taču, lai nolīgumu panāktu, ir nepieciešams panākt vienošanos par galvenajām tēmām. Pirmkārt, ir nepieciešama ļoti plaša emisiju samazināšanās programma, kurā iesaistītos arī jaunatīstības valsts līdz 2020. gadam. Tāds valsts kā Japāni, Japāna un Norvēģija jau ir devuši savu ieguldījumu, taču skaidrs, ka vēl pagaidām mēs neesam panākuši pietiekams no vienošanās. M mēs aicinām jaunatīstības valsts un attīstības valstis dot savu ieguldījumu, lai tām būtu pasākumi, kas ir skaidri izmērami. Lielākās jaunatīstības valstis, tāds kā Ķīna, Indija, Indonēzija, Brazīlija, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, nākuši klajā, nākuši klajā ar saviem būtiskiem ieguldījumiem. Padome uzskata, ka varētu no šīm valstīm arī sagaidīt ko vairāk, it īpaši no Ķīnas un Indijas. Uh, ja mēs vēlamies saglabāt šo te zem divu grādu līmeni, tad ir nepieciešams darīt kaut ko vairāk. Uh, un tas jāiekļauj šajā ambiciozajā daudzpusējā nolīgumā. Mums ir nepieciešama pasākuma adaptēšanai, kli, mūsu pašu pielāgošanai šai klimata pārmaiņām un finanšu ietvars, lai valdībām būtu iespējas veikt pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai, cilvēku pielāgošanai un tā tālāk. Uh, Eiropas valstu valdību vadītāji jau vienojās pēdējā samitā par to, kāds būtu Eiropas piedāvātais finansējums. Mēs domājam, ka tas stiprina uzticību Eiropai. Valstu valdību vadītāji tuvojas Kopenhāgenai, mēs ceram, ka tieši viņi dos šo politisko grūdienu um, darījuma noslēgšanai. Uh, Eiropas Savienība ir devusi savus priekšlikumus. Eh, juridiski saistošam nolīgumam ir jāstājas spēkā pēc 2013. gada, un tā finanses ir jāizstrādā pēc iespējas ātrāk pēc šīs Kopenhāgenes tikšanās. Mēs eh, ceram, ka tas būs iespējams sešu mēnešu laikā pēc eh, konferences beigšanās. Paldies, Mīras kundze. Kelī kungs, papildu jautājums. Paldies! Paldies, Valstroms kundze. Paldies par šo ārkārtīgi precīzo loģisko atbildi ne tikai uz manu jautājumu, bet uz visiem jautājumiem, uz kuriem jūs esat atbildējis kopš jūnija, kad es tik ievēlēt šajā parlamentā. Jūs lieliski veicat savu pienākumu. Eiropas Savienība ir līderis klimata pārmaiņu apkarošanā, viņa aicina arī citus darīt to pašu. Es domāju, ka labākais piemērs tam ir, ka šodien Kopenhāgenā ieradīsies ASV prezidents un Ķīnas vadītājs. Tas pirms dažiem mēnešiem pat nebija iedomājams kāds būs darbības variants tad, ja līgums tomēr netiks pieņems, lai nebūs saistoši un juridiski saistoši vienošanās. Kelīkungs, liels paldies par jūsu izteiktiem lepniem vārdiem. Es domāju, ka patiesās politiskās sarunas sāksies rīt, kā jūs jau pieminējāt, premjerministrs prezidenti iebrauks no visām valstīm. Mums nevajadzētu jau tagad domāt par otro labāko plānu, par B plānu. Es ceru, ka politiķi varēs ieviest uh, dinamiku sarunās un novedīs pie ļoti ambiciozas uz nolīgumu. Ja nebūs šāda nolīguma, tad sarunas vienkārši turpināsies. Mēs nepacelsim rokas. Pasaules skatās uz mums un gaida rezultāts. Šis ir svarīgākais mūsu paudzes uzdevums. Mēs nedrīkstam izgāzties. Ja mēs to neizdarīsim rīt vai parīt, tad mēs turpināsim sarunas, kamēr panāksim kaut ko. Paldies! Pāriesim pie nākamā jautājuma. To uzdod Gais Mičels. Jautājums ir par finansējumu jaunatīstības valstīm saistībā ar klimatu pārmaiņām. Lielas paldies, priekšādātāji! Jā, turpinam par to pašu tēmu. Kā jau deputāts tieši norāda, klimata pārmaiņu finansēšana attīstības valstīm ir ārkārtīgi svarīgs elements kopējās sarunās Kopenhāgenā. Un tas, protams, būs ļoti svarīgi panākt vienošanos par šo jautājumu. Iesākumā gribētu norādīt, ka oktobra eh, Eiropa padomē uzsveram, cik ļoti svarīgi ir eh, ātri uzsākt šo finansējumu, lai pārliecinātos, ka rīcība var notikt strauji un būtu kolektīva, un šie rīcība būtu kolektīva vidējā un ilgtermiņā, īpaši uzsvarot jaunatīstību valstu vai, vai jaunatīstības valstu vajadzības. Pirms pāris nedēļām Eiropa padomē atkal tika uzsvērts tas, arī dalībvalsts Eh, teica, ka ir gatavs piešķirt 2,4 miljardus eiro gadā laikā no 2010. līdz 2012. gadam, lai palīdzētu jaunatīstības valstīm eh, cīņā pret klimatu pārmaiņām. Ar, šo, ar šīm saistībām, domāju, nosūtījām ļoti spēcīgu vēstu sarunu vedējiem Kopenhāgenā. Un līdz ar to apliecinājumam arī to, ka esam uzticami partneri vajadzīgs būtu palielināt privāto un valsts finansējumu līdz 2020. gadam. Pašreizējā finansu arhitektūra ir jāpārskata un nepieciešams gadījumā tā jāreformē, pār, lai pārliecinātos, ka ir izpildīts viss kapacitāts, izmantots viss potenciāls. Eiropas Savienība ir apstiprinājusi apmēram kopējo neto izmaksu pielāgošanās. Eh, vajadzību apmēru apmēram 100 miljārdu apmērā gadā. Tā ir milzīga summa, un tomēr varētu mēģināt panākt gan izmantojot starptautisko oglekļa tirgu, gan starptautiskos finansējuma mehānismus, tātad virkni dažādu mehānismu. Un e, tā varētu būt tāda vajadzība. Nu, tas nav tas e, vienkārši piedāvājums, ar ko nāk lē Eiropas Savienība. Nē, ir vajadzīgi arī citu resursi. Tiek lēsts, ka padome, padomu uzskat, ka tas ir tāds aplēses, kas visvairāk atbilst realitātei. Otrām kārtām runājot par starptautisko atbalsti laikam no 2020 līdz 2020. gadam vajadzēs apmēram 50 miljārdus eiro kopējā, kopējam darbam. Ja visas valstis piedalīsies, protams, eh, izņemot nabadzīgākās, tam visām jāpiedalās šai finansējumā, un tas viss notiks pamatojoties uz emisiju līmeņiem. Eiropa padoma oktobrī uzsvēra, ka Kopenhāgenes līgumam jābūt objektīvam, Un mērķim jābūt tādam, ka temperatūra nepieaug vairāk, tālāk par, div, vairāk par diviem grādiem. Un te jāizmanto virkni dažādu risinājumu, kas ietver to starp jaun tehn, jaunas tehnoloģijas. Mičelkungs, lūdzu, paldies priekšsādātāji. Piekrītu Kelī kungam, paldies jums par tiešām šīm lieliskajām atbildēm, ko esat devuši parlamentu priekšā un paldies arī Zviedrijas prezidentūrai kā tādai par lielisko darbību. Ministrs kundzei gribēja vaicāt. Lūk, ASV prezidents ir uzsācis diskusijas ar jaunatīstības valstu vari, vadītājiem, vai Eiropas Savienība ir piedalīsies šajās sarunās un centusies pārvērt šo plaisu ar, Eiro, ar ASV, lai atrisinātu vēl neatrisinātos jautājumus. Un vai ministri var apliecināt šim parlamentam, ka, ja mēs nodrošināsim finansēju jaunatīstības valstīm, tad tā būs, jā, tie būs jauni līdzekļi, nevis līdzekļi, kas tiks atņemti jau pašreizējām saistībām, vai kas ņemt no tām saistībām, ko jau esam pauduši attiecībā pret attīstības valstīm. Paldies, ministrs kundze! Priekšādātājs kundze, uz pirmo jautājumu atbildot. Protams, ir bijušas virkne divpusēju sanāksmu, lai varētu gatavoties šīm kopējām sarunām un konferencē Eiropas Savienība konstant sazinās ar ASV un Amerika arī cenšas virzīt uz priekšu pēc iespējas ambiciozāku deklarāciju. Mēs cenšamies to panākt no viņiem, arī viņiem ir divpusējas sarunas. Atsevišķos gadījumos esam piedalījušies šādā sanāksmēs, citur arī nē, jo mēs, protams, cenšamies spiest uz dažādiem punktiem, dažādām, dažādos veidos. Uh, Zviedrijas prezidentūra strādā arī ar tādām svarīgām valstīm kā Ķīna, Ukraina, Dienvidāfrika, Krievija, ASV un tam līdzīgi. Un klimata pārmaiņu jautājumu šādās sanāksmēs vienmēr ir bijuši diezgan prioritārā vietā. Tātad ļoti plašā veidā esam līdzdarbojušies šādās sanāksmēs. Runājot par finansējumu, nu jāsaka, tas būtu tā būs kombinācija starp veciem un jauniem līdzekļiem. Atsevišķas valstis ir piedāvājušas tādu kombināciju, citas ir piešķīrušas eh, līdzekļus jau pirms pāris gadiem, daļu no viņu budžeta, jo attīstība eh, ir bijusi vienmēr vajadzīga tām valstīm, šīm jaunatīstības valstīm, kas visvairāk cieši no klimata pārmaiņām. Tāpēc tikai loģiski, ka daļa no attīstības eh, palīdzības budžeta tiek piešķirts ar šīm valstīm arī mērķiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu apkarošanu. Tagad ekonomiskās krīzes rezultātā ļoti daudzām uh, dalību valstīm ir nācies samazināt savas ambīcijas attīstības palīdzības sniegšanā. Tas tiešām ir ļoti žēl, bet, kā jau teicu, šī līdzekļu kombinācija, būt, tā, tā būs tomēr kombinācija, un tas lielākoties notiek tā ekonomiskās krīzes dēļ. Tagad tālāk pāriesim pie nākamā jautājuma, un to iesniedz Sadams Kosa Tas ir saistīts ar priekšlikumu padomus direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas. Ministrs Kundz, lūdzu. Tak, smike, fru talman. Jā, otjēder. For... Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Pasākumi piekļuvas uzlabošanai ir ļoti būtiski Tādējādi mēs varētu apkarot diskrimināciju. Godātais deputāts pilnīgi pareizi apraksta situāciju savā jautājumā. Zviedrijas prezidentūras laikā esam turpinājuši pārbaudīt to, eh, kādi ir tehniskie līmeņi šim direktīvas priekšlikumam par vienlīdzīgu attieksmi. Ir četri pamati diskriminācijas novēršanai, kas dokumentā pagaidām neparādās. Tie ir pārliecība, ir reliģijas pārliecība, invaliditāte, vecums un dzimuma orientācija. 13. novembrī mēs pieņemam situācijas pārskata ziņojumu no prezidentūras par veiktiem pasākumiem, par direktīvas aptvērumu un par laika grafiku eh, direktīvas ieviešanai. Prezidentūra uzskata, ka īpaši jādomā būtu par būvniecības jomu un par preču ražošanas jomu, kas pagaidām nav iekļauts direktīvā. Tāpat arī mēs pieminējām dažādus cits jautājumus, kā piemēram direktīvas darbības finansiālā ietekma uz valstu budžetiem. Mums ir nepieciešams tāds teksts, kas būtu pieņemams visām dalību valstīm. Visām dalību valstīm ir jāvienojas par tekstu, pirms mēs varam padomē vest šo darbu tālāk. Diemžēl šobrīd Debates par uh, direktīvas transponēšanu vēl turpinās, un es uzskatu, ka direktīva netiks tuvākajā laikā ieviest. Paldies! Uh, Kosas kungs, lūdzu, papildu jautājums. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ministrs kundze, liels paldies par jūsu atbildu uz manu jautājumu! Es zinu, ka ir spērti vairāk soļi, kas vieš lielas cerības mūsos. Eiropas Savienībā ir 50 miljoni iedzīvotāji, kuriem ir invaliditāte. Šis jautājums neatiec tikai uz viņiem vien. Eiropas Savienības sabiedrība ir tāda, kas strauji noveco. Tādēļ mums jārunā ne tikai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet par tu, visu to cilvēku nākotni, kas kļūs aizvien vecāki, kas brauks ratiņkrēslos, kam būs nepieciešams rampas, lai iekļūtu dažādās ēkās. Tādēļ šie piekļuvs jautājumi kļuv, kļūs par vispārējiem sociālajiem jautājumiem nākotnē. Ja mēs runājam par piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, tad šeit tika nosaukta desmit, ga, nosaukts desmit gadu termiņš. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi paturēt šo termiņu, jo tas ir mūsu visi interesēs. Lielas paldies par papildu jautājumu, ministrs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais Kosas kungs, es noteikti jums piekrītu, ka šāda direktīva ir vajadzīga. Tik tiešām Eiropas Savienībā ir miljoniem cilvēku, kuri nevar iekļūt uh, dažādās eh, vienkāršās ēkās viņi nevar veikt vienkāršas lietas, ko veic pārējie, un tādējādi arī nevar piekopt normālu dzīvesveidu. Man ļoti žēl, ka tas tā ir. Padomas debats aizņem ilgu laiku, taču jā, jāatzīst, ka šī direktīva ir revolucionāra, un tai būs ļoti liela ietekme gan uz praktisko sfēru, gan arī finansiālā ietekme. Un skaidrs, ka mums ir nepieciešama vienprātīga, vienbalsīga vienošanās par dalību valstīm, pēc tam arī parlamenta atbalsts, un tikai pēc tam šī direktīva varēs tikt pieņemta. Mums jau ir bijušas debatas ļoti daudzās darba grupās padomē, ir panākts progress, taču, diemžēl, es būšu ar jums atklāta un teikšu, ka pagaidām mēs neesam vēl panākuši vajadzīgo konsensus. Taču līdz mūsu prezidentūras beigām mēs turpināsim šo darbu. Es diezgan optimistiski skatos uz šo projektu. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra pārņem šo darbu no mums un darīs visu, kas tās spēkā. Paldies! Turpināsim par šo pašu tēmu. Nākamo jautājumu ir iesniegusi Vilija Blinkevičūte. Viņa uzdod jautājumu par invalīdu tiesību nodrošināšanu. Lielas paldies, priekšādātājs kundze. Ja mēs visi ļoti labi zinām, kādas sociāla rakstura problēmas uh, rodas invalīdiem, kādas, eh, kādas radījusi tieši šī ekonomikas krīze, un, protams, nepieciešams aizsardīt, aizsargāt riskam visvairāk pakļautākās grupas. Jācenšas cīnīties pret sociālo izstumtību. Zinām, ka cilvēkiem ar invaliditāti un citām riska grupām ir ļoti grūti piedalīties atbilstīgā dzīvē, jo tiek vērsta diskriminācija pret tiem, Un padome ir uzsvērusi, cik ļoti ārkārtīgi svarīgi nodrošināt šiem cilvēkiem piekļuvu darbu tirgumu. Tas tiek darīts Lisabonas stratēģijas ietveros. Un šobrīd ir izstrādāts arī vadlīnijas nodarbinātībai. 2008. gada martā padomu kopā ar dalību valstu valdībām pieņēma rezolūciju par pašreizējo situāciju attiecībā uz invalīdiem Eiropas Savienībā. Riskam pakļauto grupu in integrēšana darba tirgu arī bija viens no Eiropadomas secinājumiem 2009. gada eh, Eiropadomas eh, dokumentos. Šo cilvēku iekļaušana darba tirgu ir priekšnosacījums ilgtermi, ilgtermiņu labklājībai. Gribu jums atgādināt, ka Eiropas parlaments un padomu nonāca pie vienošanās, ka 2010. gads būs gads, kas paredzēts cīņai pret nabadzību un sociālo izstumtību šis lēmums to starps ie, ie, iekļaus arī izglītības nodrošināšanu visiem, un tur tiks runāts arī par piekļūšanas nodrošināšanu dažādu veidu informācijas un tehnoloģiju iekārtām invalīdiem un citiem uh, sociāli atsumtajiem tiks nodrošināta palīdzība invalīdiem un in viņu ģimenēm, tā lai mēģinātu uzlabot situācijas ar nepacietību gaida arī turpmākās nākotnes iniciatīvas, kas varētu nākt arī no jūsu puses. Uh, kas attiecas uz padomus direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi. Neatkarīgi no reliģijas, invaliditātes vecuma vai dzimuma orientācijas, mēs uzskatām, ka iedzīvotāji, ka kam ir invaliditāte, saņems ļoti pozitīvu ietekmi, ja šī direktīva tiks apstiprināta. Padomē ir darba grupi, grupa, kas strādā pie sociāla rakstura jautājumiem un strādā arī pie šī teksta, turpinās diskusijas. Tika pieņems arī progresa ziņojums novembrī, bet diemžēl, kā jau teicu, kopēja vienošanās vēl netika panākt. Kāda būs šī saruna rezultāta, mēs vēl nezinām, bet mēs vēlamies, lai dokuments būtu atbilstīgs, kvalitatīvs un jau minēja, ka dalību valstīm ir vienprātīgi jāvienojas par šo priekšlikumu. Tieši viņu ziņā būs iespējas pārliecināties par to, kāda veida sekas varētu šajā kontekstā radīt ekonomikas krīze. Tad, kad panāksim vienprātību, tad, protams, tālāk uh, šie dokumenti tiks īstenoti un saskaņā ar Lisabonas līgumu tiks īstenot tālāk pasākumu. Paldies, ministrs kundze! Tālāk Blinkevičuts kundzei dodu iespēju uzdot papildus jautājumu. Lūdzu! Pirmininkē, ir ačiū e, ministram Maistrom. Lielas paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies, Malstrēms kundze. Gribēju teikt arī paldies Zviedrijas prezidentūrai, jo tieši Zviedrijas prezidentūras laikā ministru padome pievienojos Eiropas Savienības konvencijai par invaliditāti. Tas ir labs solis uz priekšu, bet jāsaka tomēr tikai solis. Daudzās dalību valstīs Invalīdi dzīvo ļoti sarežģītā, grūtā situācijā, grūtos apstākļos. Reizēm invalīdi nevar izmantot eh, zīm, zīmi valodas pakalpojums un daudz citus pakalpojumus. Neaizmirsīsim, ka 10% no mūsu pilsoņiem Eiropas Savienībā ir tādā vai citādākā veidā invalīdi. Nu, daudziem no viņiem ir sarežģījumi piemēram, arī antidiskriminācijas direktīvas tiesas paredzēto direktīvā paredzēto tiesību īstenošanā, bet es domāju, varbūt ir vajadzīga atsevišķa direktīva tieši par invalīdu tiesībām. Un šī direktīva tad būtu saistoša mums pilnīgi visiem, tas palīdzētu mums novērst diskrimināciju, kas tiek vērsta par šiem cilvēkiem. Ministrs Kundze, lūdzu, jums iespēja atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka būs vēl kāds jautājums. Nu, jāsaka, nav jau tā, ka trūktu politiskās gribas. Mēs saprotam, cik ļoti svarīga ir šī direktīva un esam pie tā strādājuši, lai panāktu tās apstiprināšanu, bet, kā jau teicu, šobrīd nevar mainīt to faktu, ka vienprātība nav vēl panākta. Zviedrijas prezidentūra un arī prezidentūras pirms mums ir strādājuši pie šī jautājuma, cenšoties pārliecināt dalībvalstis, ierosinot dažādus kompromisus kas ļautu pavirzīties uz priekšu. Ir ļoti daudz darba grupu tikšanās un tam līdzīgi. Šīs tikšanās turpinās, un mēs to arī darīsim līdz pat mūsu prezidentūras noslēgumam, bet, diemžēl, kā jau teicu, vienprātība vēl nav panākta. Domāju, ka būtu ļoti neveiksmīgi, ja mēs tagad šo direktīvu sadalītu atsevišķās daļās, jo visas direktīvas kopējais mērķis, un tas arī bija parlamenta ieteikums kopumā, mērķis bija nodrošināt visaptvarošu diskrimināciju, kas ietvert visus diskriminācijas veids, un nevis sākt veidot dokumentus par atsevišķiem diskriminācijas veidiem un tipiem. Domāju, ka tas būtu nepamatot. Nu, varbūt pacentīsimies vēl tomēr pastrādāt pie šīs kopējās direktīvas un kopējās diskriminācijas apkarošanas jautājumiem, pirms mēs sākam uh, dalīt to pa daļām. Paldies! Paldies, ministrs kundze, gribētu atgādināt vēl visiem uh, deputātiem, ka papildus jautājumi jā, jāuzdod 30 sekundžu laikā. Man virkni cilvēki iekļāvu iesieguši lūgumu uzdot papildus jautājumu šī jautājuma saistībā. Uh, ņemšu vērā secību, kādā šie runātāji ir pieteikušies, un arī to, vai viņi ir izteikšies iepriekš vai ne. Var dot vārdu tikai diviem runātājiem, vispirms būs Klāsas kundze un pēc tam Maginas kundze, bet Klāsas kundzei pirmajai vārds lūdzu. Frau Präsidentin. Priekšsēdētājs kundze. Diskriminācija ir jānovērš, tā ir sabiedrības problēma, un tas ir uzdevums mums visiem. Mums ir jāvēršas pret visa veida diskrimināciju. Priekšsēdētājs, vai jūs arī uzskatāt tāpat, ka es, ka būtībā nav konkrēta mēra, kā izmērīt diskrimināciju. Piemēram, īres konflikta laikā, eh, ja ir konflikts starp īrnieku izērētāju. Eh, vai jūs, ministras kundze, arī uzskatāt, ka Eiropas direktīva var izvirzīt izvirzīt prasības dalību valstīm, kurām savukārt ir nepieciešams prasības īstenot nacionālajā likumdošanā, jo Eiropai būtu grūti radīt Eiropas likumu. Paldies, Magines skundze. Paldies, priekšsādātāji. Ministrs skundze. Tā kā runājam par invalīdu tiesībām, tad mūsu kolēģis Kosaka kungs eh, nu pat tika ievēlots par priekšsādātāju invaliditātes tiesību aizsardzības grupai šeit parlamentā. Uh, Runājot par ekonomikas krīzi, Mums bija vakar debatas ar jums, jūs te mājat ar galvu, jā, mēs paudām būtiskas bažas par institucionālām eh, rūpēm par bērniem un pieaugušajiem. Tur mēs esam viensprāts, mēs baidamies, ka tas varētu traucēt deinstitucionalizēšanai. Un te mums ļoti uzmanīgi jāizturas pret šiem procesiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Ministrs kundze lūdzu, godātie deputāti, ekonomiskās krīzes apstākļos vienmēr visvairāk tieši tieši visneaizsargātās cilvēku grupas - bērni, jaunieši, vecie cilvēki, invalīdi. Un tāpēc mums, kā atbildīgiem politiķiem, ir par to jādomā, jāņem vērā šie jautājumi. Esmu iekļāvusi informācijas rekomendācijās šos jautājumus, un tur esam runājuši par to, ka īpaši jāpievērš šim faktam, ka visvairāk cieši visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas pilnībā piekrīt jums šai ziņā. Uh, Un atbildot uz jūsu jautājumu, klases kundze, pirms mēs veidojam vispārējo direktīvu, pirms esam to noteikuši, ir ļoti grūti noteikt standartus Eiropas mērogā, par diskriminācijas apkarošanu attiecībā uz invalīdiem. Mums ir vajadzīga šī direktīva vispirms, un tad uz tās pamatām varam, darb, uz pamata varam darboties tālāk. Es zinu, ka darba apjoms ir milzīgs, un apzinos, ka diskriminācija arī ir ārkārtīgi milzīga Eiropas Savienībā, un tā īpaši attiec uz invalīdiem. Viņi ikdienas sastopas ar diskrimināciju un, un viņi nevar realizēt visu savu potenciālu. Bet vispirms mums jāpanāk tomēr domāja vienošanās par šo direktīvu, un tāpēc uh, nākamā gada sākumā mums vajadzētu to arī izdarīt, jo nākamais gads, kā jau teicu, būs gads, kas saistīts ar sociālo integrāciju, un tieši tas mums varētu palīdzēt nākt klajā ar jaunām iniciatīvām un arī vērt sabiedrības uzmanību uz šāda veida jautājumiem. Paldies, ministrs Kunzei! šīs diskusijas kontekstā parlaments pilnīgi noteikti grib arī apsveikt Kosaka kungu sa saistībā ar viņu ievēlos šīs intergrupas prezidenta amatā. Tālāk pāriem pie nākamā jautājuma, pavisam strauji, tas ir astotais jautājums, tas ir ticis atsaukts, atsaukts ticis arī devītais jautājums, desmitais jautājums nav pieļaujams, tāpēc, ka tas Eh, Šā, par šo jautājumu bija debats jau šodien atsevišķi. 11. jautājums to iesniedz Vinces Paleckis, bet viņš šobrīd nav parlamentā, tāpēc to neizskatīsim. Līdz ar to nonākam pie 12. jautājuma, ko iesnāc Čara Lampa Sangurakisa kungs. Un te mēs runāsim par nabadzīgo peru zemnieku šausminošajām slepkavībām. Then the floor is yours. Eh, fru talman! Som den ärade ledamoten vet, så är ju respekt för de mänskliga... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, godātais deputāts zina, ka mm, cilvēku tiesību. Ah, ievērošana ir viena no vērtībām, kas Eiropas Savienībā ir īpaši svarīga. Padomu to vienmēr, iesvēr, mm, vienmēr uzskat par ļoti svarīgu un arī attiecībās ar trešajām valstīm mēs uzstājam, ka ir nepieciešams ievērot tiesiskuma pamatprincips. Paldies deputātam par jautājumu. Padomē, mēs neesam sprieduši par šo jautājumu. Protams, esam lasījuši avīzēs par šiem incidentiem. Mēs zinām arī, ka jaunākie raksti liecina par to, ka sākotnējais raksts nebija patiesa. Padoma nevar komentēt avīzēs rakstīto. Tātad Zviedrijas prezidentūra nevar reaģēt uz šiem notikumiem. Paldies! Angrakis kungs, lūdzu, dod vārdu jums. Tā, paldies. Šī atbilde mani neapmierināja. Ministrs teiktais bija neapmierinoši, jo te ir runa par šausminošiem noziegumiem, kas ir mm, nesalīdzināmi. Manuprāt, Eiropas e, Savienība no vienas puses piešķir līdzekļus, e, vai arī e, tai vajadzētu būt iespējai noskaidrot jautājumu. Mums taču ir attiecības ar Peru, mums ir informācijas avot, mēs varam uzdodam Peru valdības jautājumus, jo kaut kam ir jānotiek, un mēs varam solīt piespērt mērus. Ministrs kundze. Tack, herr talman. Paldies par papildu jautājumu. Godātā priekšsēdētāja. Mēs esam saņēmuši dažādas pretrunīgu informāciju par šo jautājumu no dažādiem avotiem. Esam lasījuši rakstus, ko raksta žurnālisti, un šobrīd šķiet, ka nav nekāda pamata šādu notikumu atgadīšanai. Protams, ka ja tas tiešām atbilst patiesībai, tad tas būtu šausminoši. Taču mūsu, informā... mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka tikpat labi viss tas var būt sagudrots. Un tādēļ, tādēļ padomē nav nekādas kompetences un nekādas atbildības šajā jautājumā. Mēs nevaram reaģēt uz to. Pāriem pie nākamā jautājuma. To uzdod Černiecka kungs. Jautājums ir par poļu minoritātes diskrimināciju Lietuvā. Lūdzu, ministrs kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies Černecka kungam par jautājumu. Padoma apstiprina, ka pamatiesības un cilvēktiesības, kā tās ir atspoguļotas līgumos un pamatiesību hartā, mums ir ļoti svarīgas. Padoma ir par to, lai visa veida diskriminācija tiktu izskausta Eiropas Savienībā. Es gribētu atzīmēt ka minoritāšu aiz, tiesība aizsardzības jautājumi tiek izskatīti arī Eiropas padomē un tās konvencijā par minoritāšu aizsardzību. Čarņecka kunga jautājumā minētie jautājumi šobrīd tiek izskatīti kompetentajās iestādēs. Um, ir izskats Černecka kunga jautājumā uzdotos jautājumus. It īpaši padoms uh, regulā 2043 mēs runājam par cilvēku un privātu personu aizsardzību pret diskrimināciju neatkarīgi no viņu izcelsmes. Mēs uh, šajā direktīvā un regulā runājam par piekļuvi pakalpojumiem, precēm, darbvietām. Eiropas komisija ir jāuzraug direktīvas ie, i, i, transponēšana un ievērošana dalībvalsts valstīs. Vēl gribētu pieminēt, ka Stokholmas programma, kas tika apstiprināta 10. un 11. decembrī, e, ir uzsvērts tas, ka ir nepieciešams papildus dokuments viegli ievainojamo grupu aizsardzībai. E, Hāgas konvencija e, par pieaugušo aizsardzību drīz vien tiks parakstīt visās dalību valstīs un tādējādi uzliks mums vēl papildus saistības. Černiecka kungs, vai jums ir papildu jautājums? Bardzo dziękuję pani. Paldies. Eh, ministras kundze, eh, pateicos jums par jūsu atbildi, tīpaši jau eh, izskaidrojumu par to, ka padome Ehm, nosoda jebkuru nacionālo minoritāšu diskriminācijas formu un eh, tu pre, vērsīsies pret to, ieskaitot poļu minoritātes diskrimināciju Lietuvā. Paldies jums par to, jo mēs tagad varam runāt par sistemātiskiem pasākumiem, runājot par uh, Eh, ielu plāksnītēm divās valodās un eh, administratīvajiem šķēršļiem. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un es gribētu lūgt, lai padomu sāk darboties. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es varu vienkārši atkārtot tos principus un vērtības, kas Eiropas Savienībā ir dārgas un ko padomu vienmēr aizstāv. Černetska kungs minēja konkrētos eh, notikumus, un tie tiek izskatīti Eiropas padomē, kā jau es teicu. Ja būtu vēl kādi citi diskriminācijas paveidi, tad komisijai būtu jāuzstāja, lai dalību valsts rīkojas saskaņā ar Eiropas saimnības līgumiem un tiesībām, tiesību aktiem. Lielas paldies, ministrs kundzei! Priecājos redzēt, ka ir ieradies Galaher kungs. Viņš aizstās Krolī kungu, kurš ir uzdevis nākamo jautājumu, 14. jautājumu par budistu mūku mūķaņu vajāšanu Vietnamā. Ministra, vārds jums. Tak, sumikļi. Lielas paldies. Paldies priekšādātājs kundze un paldies arī par uzdoto jautājumu. Padome apzinās, kāda ir situācija attiecībā uz cilvēku tiesībām Vietnamā un cieši seko notikumiem šajā valstī. Divreiz, gado, divreiz gadā padomu un komisija izvērtē situāciju. Tas notiek cilvēktiesību dialogu ietvaros, kas uzsākts ar Vietnams varas iestādēm. Pavisam nesen notika sanakš, sat, eh, tikšanās Hanojā, tas bija decembrī, un tur tika pieminēt ļoti daudz būtiski jautājumi, to starp eh, eh, runas brīvība, dažādi krimināli spriedumi, kā arī reliģiskā, reliģiskā uzskatu brīvību. Situācija attiecībā uz konkrētajiem politieslodzītajiem un uh, apcietinātajiem tāpat tika apspriest ar valdību Eiropas Savienība. Dialogā pieminēja arī īpaši sarežģīto problēmu, kas saistīti uh, kas saistīta ar šo jūs pieminēto jautājumu. Padomu un komisija, padomu un komisija bija arī plašas diskusijas ar uh, konkrētā ciemata iedzīvotājiem. Eiropas parlamenta loma šai ziņā bija arī būtiska, un komisija augstā līmenī tikās arī ar Vietnamas ierēģiem šai pašā dienā. Un e, tur tika runāts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, ko mēs ceram noslēgt nākamgad. Mēs arī skaidri un gaiši paudām, ko mēs domājam par cilvēktiesību aizsardzību un cik svarīgi tā mums ir. Mēs runājam arī par to, e, ka tiek lūk atsevināti baznīcu īpašumi tiek, piemēram, arī, vēr, arī notiek vēršanās pret dažādu blogu rakstītājiem internetā. Mēs mudinājām savus partnerus aizsargāt cilvēku tiesības un nodrošināt atbilstību visām saistībām, ko šī valsts paudusi saskaņā ar Starptautisko universālo cilvēktiesību deklarāciju, ko Vietnam ir arī ratificējusi. Tautas parlament, eh, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, un pateicoties šai rezolūcijai mums bija ļoti spēcīga vēsts, ko varējām viņiem nosūtīt. Paldies jums par to! Tagad ar parlamentu jaunajām pilnvarām mums būs daudz spēcīgāks pilnvars arī attiecībā uz situāciju Vietnamā. No 8. līdz 10. decembrim mēs apmeklējām uh, klosters, apmeklējām šos ciemus kur dzīvo mūki un mūķenes, cenamies iegūt neatkarīgu informāciju par situāciju Eiropas Savienība. Pilnīgi noteikti turpinās sekot šai situācijai un centīsies darīt visu lietas labā, lai to atrisinātu. Paldies, tālāk dodam vārdu papildus jautājumu uzdošanai. Paldies priekšsēdā, paldies priekšsēdā, paldies ministrē par visaptvarošu atbildi, gan savā vārdā, gan Kraulīkunga vārdā gribu teikt, ka ļoti priecājos par to pieeju, kādu jūs izmantojat Zviedrijas prezidentūras ietvaros un ceru, ka jūs turpināsiet šī pragmatisko darbību arī turpmākajā situācijas uzraudīšanas procesā. Tā kā nedzirdēju jautājumu, saka priekšsādātāja, tad mēs turpināsim tālāk ar nākamo jautājumu. Nākamo jautājumu uzdēm, uzdevis Galagēra kungs pats, un tas ir saistīts ar Islandas pieteikumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Lūdzu, ministrs kundze. Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka arī šis, jums, šis jautājums ir arī jums tuvs. Sākšu ar to, ka atgādināšu deputātiem to, kas tika teikts padomas secinājumos 8. decembrī. Padoma tur teica, ka Īslanda ir valsts, kam ir pamatīgas un dziļas demokrātiskas vērtības, un līdz ar to tā ir liels potenciāls dot ieguldījumu Eiropas Savienībā gan strateģiski, gan politiskā veidā. Šī valsts ir ļoti cieši integrēta, darbojoties kopā ar Eiropas Savienību, jo tā līdzdarbojas Eiropas ekonomiskajā zonā arī Schengens. Uh, Eh, zonā. Islandes pieteikums par pievienošanos Eiropas Savienībai oficiāli tika iestiegts 16. jūlijā Stokholmā. Zviedrijas prezidentūras laikā es pati šo pieteikumu saņēmu savām rokām un tūlīt pat nosūtīju to arī padomus pārējiem dalībniekiem. 27. jūlijā sanāks, 27. jūlijā sanāksmē mēs vienojāmies par paplašināšanos kam pamatā 2008. gada padomu secinājumu. Tur savukārt teica, ka visām valsts, visas valsts jāizvērtē pamatojoties uz tās sasniegumiem, un mēs nolēmām, ka saskaņā 49. panta Eiropas Savienības līgumā mēs šo pieteikumu arī izskatīsim. Komisijas ziņā šobrīd ir iesniegt uh, informācijas ziņojumu par pieteikumu un situācijas izskatīšanu. Tas notiks saskaņā ar visiem līgumiem, tā kā tas notiks Kopenhāgenes sanāksmē 2000. 93. gadā, un tas notiks arī saskaņā ar eh, Eiropadomas secinājumiem 2008. gadā. Pagājušā nedēļa padome eh, nosprieda, ka apspriedīs jautājumu tajā brīdī, kad komisija būs iesniegusi savu izvērtējumu. Un tas nozīmē, ka padome varēs eh, tikko pieņems, saņem šo ziņojumu, uzsākt sarunas jau pirmajos Spanijas prezidentūras vēl, mēnešos. Paldies, ministrs kundzei Galagerkungs, jums iespēja uzdot papildus jautājumu. Mikrofonu lūdzu. Gribēju pateikties ministrē par atbildi. Esmu priekšsēdētājs delegācijai attiecībām ar Islandi, un es pilnībā saprotu, ka, protams, ik viens paplašanāšanās pieteikums ir jāskata saskaņā ar visām procedūrām. Islande atbild, atbild, jau atbildējusi uz daudziem jautājumiem salīdzinoši īsā laikā. jo tā, protams, ir Eiropas ekonomiskās zonas dalībniece, un Īslandes vadība ir paud, valdība ir paudusi saistības apņemšanos spērt šo soli uz priekšu, lai tālāk paplašinātu Eiropu. tā, lai tā varētu kļūt par daļu no Eiropas Savienības, bet tomēr beig, eh, da, Eiropas Savienības daļu. Bet beigu beigās tiešām tā ir veca pamatīga demokrātija un ļoti svarīgi, lai Īslandes iedzīvotāji pieņem šo lēmumu. Bet ar nepacietību gaidu progresu nākamajā Eiropa padomē un ceru, ka šis būtiskais solis uz priekšu tieši tad arī tiks šķirts, eh, tiks spērts. Paldies! Thank you. Es paldies, saka ministrs Kunze. Saskaņā ar visām procedūrām un noteikumiem Islandas pieteikums ir jāizskata atbilstīgā kārtībā. Komisija vēl nav finalizējusi savu pārbaudu, nav iesniegusi izvērtējumu, bet progress tiek gūts. Un Islanda jau iecēlus savu sarunu vēršanas komandu un ir gatava uzsākt šīs sarunas, darot to ļoti strauju un efektīvu un ātri. Un tas tātad viss šobrīd atkarīgs no komisijas un cerams, ka viņa nākamgad nāks klējā šo izvērtējumu un tad padomu varēs pieņemt lēmumu par tālāko procedūru. Paldies, Paldies ministrs kundze. Tagad mums būtu jāuzdod Derosas kunga jautājums. Tā kā viņa nav zālē, tad jautājums atkrīt. Pāriesim pie Maginas kundas jautājumu par bioloģiski noardāmiem atkritumiem. Ministrs. Tak, fru talman. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ikdien mēs ražojam ļoti lielu atkritumu daudzumu dalību valstīs. Ko darīt ar šiem atkritumiem? par to, kā mēs tos lietojam tālāk, mm, ir jādomā, jo tas ietekmē vidi. Nesen Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu par Eiropas atkritumu likumdošanas ieviešanu. Mēs redzam šajā ziņojumā, ka vesela virkne dalību valsti ir uzrādījušas progresu šajā jomā, taču daudzās dalību valstīs vēl ļoti daudz, kas jādara infrastruktūras veidošanā, atkrituma apsaimniekošanai saskaņā ar šo direktīvu. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja mēs runājam par eh, direktīvu par atkritumu poligro, poligoniem deviņas valstis līdz 2006, ir ievērojuši 2006. gada noteikums attiecībā uz bioloģiski noardāmiem atkritumiem. 2009. gada jūnija padomas secinājumos ir teikts, ka mēs piekrītam komisijai, ir ļoti būtiski šos 2006. gada mērķus izpildīt attiecībā uz šo bioloģisku nodomu atkritumu novirzīšanu no poligoniem. Mēs eh, pētām likumdošanu šobrīd tā, lai samazinātu atkritumu apjomu, lai, lai likumdošana būtu piemērota šādas eh, darbības veicināšanai. Bioloģiski noardāmie atkritumi būtu jāizmanto bioloģiskās gāzes ražošanai un citādi. Padomu tāpat ir arī norādījusi, ka būtu labi, ja mēs labāk apsaimniekot atkritumus, tas būtu labāk videi, tā mēs labāk varētu apkarot eh, klimatu pārmaiņas, tas varētu mums palīdzēt panākt mērķus, kas ir izstrādāti bioloģiski no, noārdāmo atkritumu novirzīšanai no poligoniem. Magines kundze, paldies par jūsu atbildi. Protams, visi deputāti atbalsta padomus centienus. Ja mēs stāvam uz poligonu un ievelkam gaisu dagunā, tad, protams, tas ir drausmīgi, jūs man piekritīsiet. Varbūt mums visiem vajadzētu aizbraukt uz kādu poligonu un apskatīties, kāds tas izskatās. Vai ir kaut kādi iemesli, kādēļ mēs, var, kā mēs varētu, kaut kāds pamats, uz kur pamat mēs varētu šīs deviņas dalībvalsts saukt pie atbildības. Mēs visi piekrītam, ka uh, bioloģiskā vai dabas gāze būtu jāizmanto, bet kāpēc mēs to nedaram? Paldies par jautājumu. Es neesmu eksperta. Cik es saprotu no komisijas eh, sagatavotās informācijas, atsevišķām valstīm vēl joprojām nav infrastruktūras, kas būtu izveidota. Šī infrastruktūra ļoti dārga, tās izveidošana dārga. Protams, ilgtermiņā tas atmaksājas, bet dalība valstis vēl pagaidām nav veikušas vajadzīgās investīcijas, lai šo infrastruktūru uzbūvētu. Un tādēļ šīs tad. Te direktīvas ieviešana aizkavēs. Paldies! Un tagad pēdējais jautājums šovakar. Tas arī būs pēdējais jautājums, uz ko atbildēs Zviedrijas prezidentūra. Tas būs Hansa Petera Mārtiņa jautājums, un jautājums attiecas uz Zviedrijas prezidentūras panākumiem pārredzamības un caurskatāmības jautājumos. Eh, es domāju, ka tur Zviedrijas prezidentūrā tiešām ir daudz kas ko teikt. Paldies, priekšsādātājs kundze! Paldies deputātam par jautājumu! kā jau deputāts ir teicis, tas ir ļoti svarīgs jautājums Zviedrijai kā dalību valstī un kā prezidentūras valstī. Mēs vēlamies caurskatāmību uzlabot. Mēs vēlamies, lai padomē arī būtu vairāk caurskatāmības. Gribētu teikt, piemēram, ka prezidentūras mājaslapā padomas sniedz daudz informācijas par sēdēm, ir daudz dokumentu, kas ir piedāvāti dažādās valodās. Pēdējo mēnešu laikā uh, Zviedrijas prezidentūra ir darījusi visu iespējamo, lai uzlabotu pilsoņu piekļuvu dokumentiem. Septembrī, oktobrī, novembrī mēs organizējam 20 publiskas debatis. Tās organizē Zviedrijas prezidentūra saskaņā ar 83. reglamentu punktu. Tāpat arī mēs izstrādājam Ekofina padomes darba kārtības sēdi, un tur 25 sēdes pēdējā laikā ir notikušas. Ja mēs runājam par vispārīgām debatēm, tad tajās ir izskatīti 59 punkti, kā A punkti, un 9 punkti ir izskatīti kā B punkti padomas sarunās. Ja godātiem deputātiem šķiet, ka tas ir ļoti maz, tad jāatceras, cik ir punktu darba kārtībā padomē uh, un cik no tiem ir publiski. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir procedūra. Koplēmuma procedūras laikā mēs nevaram to padarīt publisku. Jaunā komisija bez šaubām iesniegs vairāk uh, tiesisku projektu vai likumdošanas aktu priekšlikumu, kurus izskatīs arī Eiropas parlaments, jo spēkā ir stājies Lisabonas līgums. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā visas padomas sēdes kas attieksies uz šiem te likumdošanas punktiem, kas ir koplēmuma procedūrā, būs atklātas. Tas būs daudz demokrātiskāk nekā līdz šim. Zviedrijas prezidentūra vakar pieņēma iniciatīvu tikties ar starptautisko darba grupu caurskatāmības jautājumos. Margot Valstrom, kas ir komisijas viceprezidente, un Dajana Volis, kas ir parlamenta viceprezidente, arī būs klāt šajā pasākumā. Mēs spriedīsim par daudziem praktiskiem veidiem, kā uzlabot piekļuvu dokumentiem Eiropas iestādēs un kā šo piekļuvu kļūt, padarīt vieglāku pilsoņiem. Paldies! Papildu jautājums Hans Peter Mārtiņ. Paldies! Eh, reti gadās, kad eh, šeit cilvēks var justies gandrīz vai aizkustināts, un eh, es, man tas ir liels pagodinājums un prieks par to, ka pēdējais dialogs notiek mūsu starpā. Ministras kundze, jūs, protams, pati jau ziniet, ka tas ir ļoti lēn, lēns ceļš Uh, pārskatāmības virzienā. Ja es domāju, kāda bija situācija par, pirms desmit gadiem un šodien. Un tomēr uh, es kā kritisks, bet kaislīgs uh, eiropietis neesmu apmierināts ar līdz šim sasniegto. Man būtu interesanti uzzināt, ko jūs varētu atstāt mums kā vēstījumu saviem pēctečiem, kas varētu tālāk uzlabot darbu. Es domāju par padomes darba grupu. Es patiešām neesmu laimīgs par darba kārtības punktiem, eh, kuri līdz šim bija sabiedrībā eh, pieejami. Bet tagad jums ir desmit gadi pieredzes Eiropas politikā, vai jūs eh, pamatojoties uz to domājat, ka mēs varētu sasniegt Zviedrijas trauspīdīgumu līmeni? Ministra. Vārds ministrē. Paldies. Jūsu jautājums tiešām ir ļoti būtisks. Es teiktu tā. Piekļuvi dokumentiem un caurskatāmība ir būtiski uzlabojušās pēdējo desmit gadu laikā. Ir regula 1049, kas ir ļoti būtiska regula, un es ļoti lepojos ar to, ka piedalījos regulas tapšanā. Taču jādomā arī par to, kā mēs ieviešam šo regulu un kāda ir attieksme. Un tas viss ir pēdējo desmit gadu laikā uzlabojies. Eiropas iestādēs daudzi darbinieki ir sapratuši, ka caurskatāmība nav briesmas, tas ir kaut kas labs, tas ir labs mūsu darbības leģitimitātē, tas arī samazina iespējas eh, korupcijai un noziegumiem. Mums ir ļoti daudz jaunu iespēju, ko piedāvā Lisabonas līgums. Es ceru, ka visas nākamās prezidentūras šīs iespējas izmantos vislabākajā veidā. Komisija vakar teica, ka e, nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, kuri sakņojas Lisabonas līgumā un kas piedāvā vēl lielāku caurskatāmību. Protams, vēl daudz kas ir darāms, taču jāatzīst, ka esam diezgan daudz ko sasnieguši. Kā godātais deputāts saka, tā ir nemitīga cīņa. Es ar prieku piedalīšos šajā cīņā. Esmu jau uz kara takas. Paldies! Tie jautājumi, kurus laiku trūkuma dēļ mēs neatbildējām, šobrīd tiks atbildēt rakstveidā, izņemot 19. jautājumu, kurš ir nepieņemams. Ministrs kundze, mīļā Cecīlija, liels paldies par sadarbību, par biežo piedalību jautājumu un atbilžu laikā Zviedrijas prezidentūras vārdā. Mēs eh, ceram, ka jūs tiksiet apstiprināti komisārs amatā un mēs drīz atkal tiksimies. Paldies! Līdz ar to jautājuma laiks padomē ir beidzies. Sēde tiek pārtraukta, tā turpināsies rīt, ceturtdien, 17. decembrī no pulksten 9 līdz 13, pēc tam no 15 līdz 17. Darba kārtība ir publicēta gan internetā, gan jums izlītos dokumentos. Šī sēde līdz ar to ir beigta.